16. punkts protokolā pamatoti atgādina, ka es lūdzu, lai uzsāktu diskusiju par imunitātes atņemšanu, un jūs atteicāt. Tātad tas ir pretrunā ar to, kas nu pat tika apgalvots no priekšstādātājas kundzes Anģelīlī kundzes, kas vada iepriekšējo sēdi, kas apgalvoja, ka es, ka es esmu saņēmis iespēju izteikties vakar par e, parlamentārās imunitātes atņemšanu. Tas nav pareizi un Uh, nevienam nav dota iespēja izteikties par šo jautājumu neieinteresētajā personā, nekāds, kas varētu viņu aizstāvēt, ne debatēs, ne kādā citā sakarā, ne balsojuma skaidrojumā. Es lūdzu par to, to, to fiksēt un pateicos jums par to. Dziękuję. Paldies! Cik noprotu, tās tie ir jūsu komentāri par protokolu. Paldies! Un pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta.